steidzamības eh, jautājumiem. Tagad mums rūpīgāk jāsako līdzi laikam, jo esam nedaudz iekavējuši. Mums jārunā tagad par Mjanmu un it īpaši Rohingu stāvokli. Vispirms vārds dots autoriem. Demes Makar kungs pirmais. Vienu minūtu. Paldies, situācija ir ļoti interesanta. Nobelbalvas ieguvējs un viens no, varo, vien no varoņiem, Samsung Kī, uzvarēja savā valstī eh, vēlēšanās, bet nav likvidējis koncentrācijas nometnes, kas, eh, kuras izveidoja iepriekšējie valsts vadītāji, un eh, vēršanās pret rohingiem turpinās Rohingi ir bezvalstnieki jau ilgu laiku, bet viņi cenšas bēgt uz kaimiņu valstīm, bet arī tur netiek uzņemti. Tie ir cilvēki, kuriem nav piekļuves ne eh, medicīnas, eh, eh, ne, ne zālēm, ne arī ehm, pārtikai. Ir nepieciešams risināt šo situāciju ar Rohingiem visaugstākajā līmenī. Uh, Tā skaitā Eiropas Savienībā mums šis jautājums ir jāskatā sarunājoties ar Mjānmas pārstāvjiem, iesaistot ANO struktūras, lai uzlabotu bēgļu situāciju. Paldies! Hautalas kundze tālāk pusotra minūte. Paldies, priekšsēdētāji! Labākā ziņa starptautiskās politikas jomā ir, bija tādas, ka Mjanma ir pārgājusi no militāras diktatūras uz civilu režīmu. Eiropas Savienība tomēr gaida no Mjanmas valdības eh, to, ka tā ņemtu vērā neseno ANO ziņojumu, kas attiec uz rohingiem un citām eh, minoritātēm jebkura diskriminācija ir jāceļ. Pat Anna Sanksučī beidzot sāk interesēties par rohingu stāvokli. Šis jautājums bremzē Mjanmas attīcību. Noslēgumā vēlos atgādīt tāds, ka visas rietumvalsts un arī Ķīna vēlas veidot eh, tirznieciskas attiecības ar Mjanmu. Nu, tāpēc ir jāsako tam, lai Mjanmas valdība eh, caurskatāmā veidā izmantotu valsts resursus un būtu ar atvērtu nostāju. Paldies! Nākošais runātājs Korau. Paldies, priekšsēdētājs! Mēs kārtējo reizi saskaramies ar tēmatu, par kuru mēs runājām jau pirms gada, jo pagājuši 21. Eh, maijā mēs pieņēmām uh, rezolūciju par rohingu situāciju Birmā. Diemžēl kopš tā laika situācija ir pasliktinājusies, mēs varam runāt par lēnu genocīdu. Eiropas Savienības lomai ir jābūt spēcīgākai, jo mēs uzturam dialogu ar Mjanmu, mēs uzturam dialogu ar kaimiņu valstīm, kuras piedalās cilvēku tirzniecībā. Mēs zinām, ka e, iedzīvotāju pārvietošanās ir nozīmīgas e, desmitiem tūkstošu cilvēku. E, maina, ir mainījuši dzīves vietu, un mums ir jādomā par to, kā mēs varam Janmas minoritātes aizstāvēt. Paldies! Nākošais runātājs uz vienu minūti Tūle Dekelams. Paldies, priekšsēdētāji! Augstās pārstāvis kundze! Ļoti apsveicu jūsu klātbūtni šajās cilvēktiesību debatēs. Tas apliecina to, ka jūs pret šiem jautājumiem izturaties nopietni. Rohingu eh, minoritāte ir īpašs gadījums, viņa liktenis vēl nav pilnībā izprasts. Viņi e, ilgus gadus ir saskārušies ne tikai ar diskrimināciju, bet ar eksistenciālām briesmām, un nav pieļaujami, ka tāda, e, e, ka viņi netiek atzīti par savas valsts pilsoņiem, tiek uzskatīti par nevēlamiem. Jaunām Jānmas valdība ir izlēmusi veidot par prioritāti nacionālo samierināšanos. Tāpēc mēs aicinām pa, pa, novērst jebkādu formālu diskrimināciju pret rohingiem, pārtraukt nesodāmību un piešķirt viņiem pilsonību. Paldies! Paldies! Nākošais runātājs Pancērī uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji! Situācija, manuprāt, ir samērā skaidra. Nav pie tās jāatgriežas eh, nepārtraukti, ir jāatrod eh, iz, eh, izēj no situācijas. Rohingu minoritāte dzīvo briesmīgos apstākļos. Nerec tie mēģina nokļūt Bangladešā. Ir arī citi notikumi. Man ir bijusi iespēja apmeklēt nometni starp eh, eh, Mjanmu um, un Taizemi, kur arī valda nopietnas problēmas. Mums ir pirmkārt jāizdara spiediens uz Mjanmas valdību, mums jāliek viņiem saprast, ka rohingi dzīvo patiesa aparteida situācija un tas ir nepieļaujami. Eh, man ir jautājums, vai Eiropas Savienība nevarētu paredzēt atbalstu jaunam uh, vienošanās protokolam starp uh, Mjanmu un Taizemi, jo ir arī daļa Birmas iedzīvotāji, kuri vēlētos atgriezties savā valstī. Paldies, nākošais eh, runātājs spējas. Paldies, priekšsēdētāji. Um, augstā pārstāve. Mo, rohingi ir cietuši no brutālas apspiešanas un diskriminācijas Eh, mātes un bērni iet bojā, jo nav piekļuvis eh, slimnīcām, bērniem nav iespējas apmeklēt skolas, eh, iedzīvotājiem nav iespējas brīvi pārvietoties. Pēc 50 gadiem Mjanmā notiek mierīga pāreja uz civilo valdību. Tā ir. No, īpaša iespēja e, Mjanmai, ir jāpieliek pūliņi, ir jāpārtrauc e, e, cīniņu un strīdi, rohingiem ir jāpiešķir pilsonība. Tāpat Eiropas Savienība ir jāicina, jāpārliecina Mjanmas valdība, lai tā strādā pie šiem jautājumiem E, izmantojot e, divpusējus e, projektus un ASEAN. Paldies! Un pēdējais runātājs autoru vārdā ir Marija Kristīna Veržjā uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētāji! Mēs kārtējo reizi runājam par rohingiem, kas ir pasaules viena no vajātākajām minoritātēm. Miljons cilvēku, kuriem nav uh, pilsonības, kuri tiek izdzīti no visurienes, tā skaitā no Austrālijas. Vārdu rohingu nedrīkst izrunāt uh, Mjanmā un pat Ansang Sukī ir norādījusi, ka šo jēdzienu nevajag izmantot. Mēs varam apsveikt Nacionālās līgas uzvaru ceļā uz demokrātiju, bet mēs zinām, ka tās viss ir trauslā stāvoklī. Visa juridiska arhitektūra, kas ir balstīta uz reliģiju un etniskumu, ir jāpārskatā. Un konkrēti 82. gada pilsonības likums un arī likums par rasi mēs vērojam nopietnu atgriešanos pie vardarbības, islamofobijas. Ir nedēļas laikā sagrautas divas mošejas valsts ziemeļos un dienvidos. Cerēsim, ka simboliskā panongas konference, ja tā ir visaptvaroša, palīdzēs samierināt valsti ne tikai rohingu jautājumos. Paldies! Lūdzu, iekļauties atvērtajā laikā, bet runāt lētāk, jo pretējā gadījumā visas jūsu uh, domas nav iespējams iztūkot. Nākošais runātājs Svoboda uz vienu minūti. Jā, paldies, priekšsēdētāji, augstās pārstāvs kundze. Tā kā Mjanmas valdību vada Saharobalvas ieguvēji tad liekas, ka mēs esam atķeksējuši visus lodziņus, it kā visus darbus un paveikuši, viss ir kārtībā. Diemžēl Rohingu situācija nav mainījusies, respektīvi nav uzlabojusies, tā vietā ir pasliktinājusies. Genocīds tiek vienkārši e, pieciests, viņiem draud nāve Viņiem nav atļauti vairāk kā divi bērni ģimenē, lai viņa etniskā grupa nevarētu eh, palielināties, un daudzi mēģina bēgt no valsts. Eiropas politiķiem ir skaidri jāpaziņo, ka šāda attieksme pret jebkuru etnisko grupu ir nepieņemama. To nedrīkst paciest. Genocīds nav pieņemams, un cilvēku eh, tirzniecība nav pieņemama. Paldies, Anna Gomeša tālāk. Jā, paldies. Mēs zinām, ka Mjanmā ir eh, jauna valdība kopš demokrātiskām vēlēšanām. Es biju uh, arī Mjanmā kā vēlēšana novērotāja no Eiropas parlamenta. Mēs redzam, ka demokrātija attīstās valstī, Bet ar rohingu diskrimināciju gan ir jācīnās. Tas ir ļoti svarīgi, lai varētu īstenot nacionālu samierināšanos procesu. Un šim procesam ir jānoved arī pie tā, ka budistu nacionālistiskie spēki, kas šobrīd praktizē e, etnisko naidu, arī saņem sodu valdības vadītāji, kas ir saņēmusi tik augstas apbalvojums par cilvēktiesību aizstāvību visā pasaulē, viņai ir eh, pilnīgi skaidri jāpauž sava nostāja. Viņai ir jārūpējas eh, par to, eh, lai Rohingi saņemtu palīdzību, tā skaitā no ārpuses, un arī savā valstī viņai ir jārunā skaidru valodu. Uh, problēmas nedrīkst tā turpināties. Paldies tālāk, Marijas kungs. Vienu minūti. Paldies, priekšsarētāji. Es atbalstu šo rezolūciju. Cilvēktiesību pārkāpumi Mjanmā ir kļuvuši par ikdienas parādību. Cilvēki tiek vajāti, konkrēti rohingu minoritāte, masveida apcietināšanas notiek, viņu pārvietošanās brīvība ir ierobežota, un tas notiek burtiski katru dienu Mjanmā. Ir ļoti daudz rohingu, kas dzīvo nometnēs vai bijuši spiest bēgt no valsts, viņiem nav pietiekama piekļuve humanitārai palīdzībai, ja tāda vispār pastāv. Viņi principā ir kļuvuši par eh, klejotājiem, meklējot patvērumu, kur vien tas ir iespējams. Ir nepieciešams nodrošināt, eh, ka eh, Mjānmas valdība ļauj humanitārās palīdzības sniedzējiem piekļūt valstī esošajiem rohingiem. Mariņo Pinto, un tālāk vienu minūtu. Senhora Presidente, senhora Alta Representante, A tragēdija dos refugiados Rohingya. Paldies, priekšsarētāji. Rohingu traģēdija, kas ir bēgļi paši savā valstī un arī ārpus tās, ir sasnieguši tādus apmērus, eh, kam būtu jāskan kā modinātājs vanam, jebkuram cilvēkam, kuram ir sirdsapziņa. Šie cilvēki netiek uzskatīti kā valsts pilsoņi, daudzi ir eh, devušies prom Eh, no valsts, tie, kas ir palikuši valstī, dzīvo šausminošā nabadzībā. Bērni bieži vien nonāk cilvēku tirzniecības eh, grupu rokās. Rohingi cenšas bēgt no valsts. Un eh, ļoti bieži arī tiek nesodīti nogalināti. Eiropas Savienībai ir jāīsteno konkrēti pasākumi, lai pārliecinātu Mjanmas valdību, ka ir nepieciešams ievērot rohingu tiesības, nevis pārkāptās. Paldies! Tarabēlas kungs tālāk. Priekš sēdētāja augstā pārstāvja vairāk nekā pirms gada mēs jau jūs uzrunājām. Uh, Eh, jūs attiecībā uz Rohingu stāvokli Mjanmā. Mūsu pienākums ir turpināt nosodīt šo moku ceļu, pa ko izdzīvo miljons Rohingu gan savā valstī, gan pārvietoto personu nometnēs. ANO pārstāvis bija uh, eh, Mjanmā, uh, nevarēja pozitīvi izteikties pār panākto progresu. Tāpat eh, ziņojumā ir uzskaitītas vajāšanas, kam par upuri ir rohingi ir nepieciešams Dienvidāzijas valstīm apvienoties, lai uzlabotu šīs grupas eh, dzīves apstākļus. Rohingiem netiek atzīta pilsonība, viņi ir bezvalstnieki, ir jāizdara spiediens uz Mjanmas valdību, lai šo cilvēku tiesības tiktu respektētas un atbalsts eh, Pancerī kungam par memorandu starp Taizemi un Bir eh, Birmu. Paldies! Paldies! Tālāk brīvā mikrofona procedūra. Divi deputāti ir pieteikušies. Pospešo kungs pirmais, lūdzu. Pospešie. Děkuji pěkně, paní předsedkyně. Já jsem se přihlásil do... Paldies, priekšsēdētāji. Esmu par šo tematu runājis jau pirms mēnešiem, kad mēs kritizējām rohingu minoritātes situāciju. Diemžēl šī situācija it nemaz nav uzlabojusies. Tādēļ es gribu atbalstīt kolēģu teikto par to, ka rohingiem tiek liekta pilsonība, tiek liekta veselības aprūpe. Situācija ir traģiska. Novēļa prēmijas laureāta ir daļēji atbildīga par šo situāciju, par šo, eh, šīs musulmaņu kopienas diskrimināciju. Mums ir jāpieņem eh, šī rezolūcija, jāaicina demokrātiskā valdība, tā skaitā Ansanšu Ki, darīt kaut ko, lai situācijas uz, eh, uzlabošanai. Paldies! Zālē, diemžēl, ir uh, liels troksnis. Aicinu deputātus ieņemt vietas, klusējot. Un pēdējais uzstājas Kukankungs šais debatēs. Paldies, priekšsēdētāji. Godātā augstā pārstāve. Mēs vairāk kārt esam uh, uzteikuši pārmaiņas, kas notiek Mjanmā. Ceram, ka tas uzlabos visu valsts pilsoņu situāciju. Un mums ir jāseko arī minoritāšu situācijai. Rohingu minoritātes vajāšanai Mjanmā ir sena vēsture. Pēdējo mēnešu laikā mēs piedzīvojam uh, to, ka pieauga rohingu bēgļu skaits, ka ir uh, valstī pārvietotas personas un cilvēki, šie cilvēki tiek vajāti. Tā ir viena no pasaulēm visvairāk vajātajām un represētajām minoritātēm. Ir jānodrošina šīs minoritātes pārstāvu cilvēktiesību ievērošana ne tikai Mjānmā, bet arī citās reģiona valstīs. Ir jāgarantē šo cilvēku aizsardzību. Paldies! Paldies, Kukana kungs! Šis uh, ir Uh, sens uh, stāsts, un mēs tagad dodam vārdu Mogarīnī kundzei, jautājot, vai ir iespējams kāds risinājums. Lūdzu, augstā pārstāv. Paldies. Es uh, konstatēja, ka visi, kuri uzstājās uh, debatēs, zina, ka Eiropas Savienībai ir īpaša loma attiecībās ar Mjānmu. Pirmkārt, mēs esam starptautiskie novērotāji miera nolīgumam vai uguns pārtraukšanas nolīgumam, bet ir runa arī par daudzām citām problēmām Mēs uh, saskatām jaunu vēsturisku iespēju, tādēļ, ka pie varas ir nonākusi jauna valdība, kas uh, risina tādus jautājumus kā nabadzības apkarošana, migrācija un arī uh, rohingu situācija. Es nākamā nedēļa došos uz ASEAN samitu un tikšos ar vairāku valstu vadītājiem un vēlreiz uh, apliecināšu mūsu apņēmību risināt šo jautājumu. Rohingu situācija dominē mūsu politiskajā dialogā ar Mjānmu, par to runājām ar valsts ārlietu ministru pagājušajā gadā. Mums notiek uh, cilvēktiesību dialogs un uh, īpašais cilvēktiesību pārstāvs, kurš atrodas šai zālē, apmeklēja uh, arī eh, šo valsti un uh, Rohingu apdzīvoto reģionu. Tāpat ANO ģenerālā asamblējā un cilvēktiesību padomē mēs pievēršam uzmanību šiem jautājumiem. Vēlējos pateikties kolēģiem, kuri pieminēja to, ka Eiropas Savienība ir bijusi ne tikai svarīgs politisks uh, partners, bet arī palīdzības sniedzēja rohingu minoritātei. Mēs esam nodrošinājuši 7 miljonus, jeb 68% no humanās palīdzības, ko sniedzām uh, šai valstī, tika novirzītas uh, Uh, rohingu kopienas atbalstam, it īpaši sniedzot uh, atbalstu izglītības nodrošināšanai bērniem un uh, cīņā pret nabadzību. Valsts valdība apzinās, cik situācija ir nopietna, un mēs cenšamies panākt situācijas uzlabojumu. Ansan Sukija uh, meklē ilgspējīgus risinājumus šai kopienai. Viņa ir izveidojusi uh, komiteju, kura mm, nodrošina, nodarbojas ar stabilitātes veidošanu šajā reģionā un arī izskata iespējamos risinājumus pilsonības piešķiršanai rohingu minoritātei. Mēs uh, eh, intensificējam sadarbību ar Mjānumu, lai atrisinātu situāciju, ņemot vērā mūsu kopīgo stratēģiju, kas tika apstiprināta jūnijā Un pirms pāris um, nedēļām ārlietu um, ministru apstiprināto stratēģiju prastot pārtraukt uh, jebkādu diskrimināciju un piespiedu uh, pārvietošanu un veicinot inkluzīvu attīstību. Bez izlīguma nevar nodrošināt ilgstošu mieru Mjanmā. Šis uh, izlīguma un miera process ir uh, vēsturisks notikums, un tajā jāiesaista visas reliģiskās un etniskās grupas, un Eiropas Savienība pie tā strādā. Paldies! Paldies! augstās pārstāvs kundzei, un es jums atvainojos. Man neizdevās apklusināt kolēģus šajā zālē. Mums, acīm redzot, ir vēl jāpatrenējas ienākt zālē klusi. Esam saņēmuši septiņas rezolūciju priekšlikumus. Ar to arī noslēdzam šīs debatas.